Sākam sanāksmi. Dārgie kolēģi, vakardien vakarā Tunisijā notika jauns teroristu uzbrukums eh, Tunisijas galvaspilsētā Tunisā. Un tajā gāja bojā 14 eh, prezidenta apsardzes uh, locekļi Mēs uh, vis, visstingrākajā veidā nosodam šo terorisku um, uzbrukumu un apsolam Tunisijas um, valdībai un Tunisijas tautāju mūsu neierobežotu atbalstu. Mūsu solidaritāte ir arī ar viņu ģimenēm. Šo mēs zinām, ka teroristi ir uzbrukuši Beirūtā, Parīzē, Bamako un atkal Tunisijā un ikreiz tas uh, izraisa uh, sašutumu un mūs visus uh, skār cīņa pret terorismu. Šī cīņa nebūs viegla, bet mēs ar apņēmību tajā iesaistīsimies, ievērojot demokrātiskās vērtības. Un, un tāpēc mums ir jāstiprina sadarbība ar uh, sabiedrotajiem un partneriem. Paldies! Pirmais punkts eh, darba kārtībā ir padomas un komisijas ziņojumi pār teroristu uzbrukumiem Parīzē. Vispirms došu vārdu padomes uh, Nikolā Šmit.